Kolēģis! Cienējamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Let's start after some very intense days of. Sāksim mūsu darbu. Mums ir pagājušas vairākas eh, ļoti intensīvas darba dienas ar eh, komisāru uzklausīšanām, bet mēs tagad varam turpināt strādāt ar mūsu ikdienas jautājumiem. Varam uzskatīt, ka darba kārtība pieņemta? Jā, paldies. Tad pārējiem pie sanāksmes vadītāja paziņojumiem un proti lēmumu pēc pēdējās koordinātoru sanāksmes pirmkārt. Koordinātori apstiprināja priekšlikumu organizēt neformālu uzklausīšanu ar īso sārakstu EFRAK priekšsēdētāju amatam. Tālāk formālā uzklausīšana vēlēšanu komitejai Viņa piekrita arī Alda pieprasījumam ņemt vērā dzimumu līdzsvaru. Vēlētos atkārtot un formāli vērsties pie komisijas un e, pieprasīt īsu, īso sarakstu. Respektīvi, parlaments vēlas īso sarakstu, nevis vienkārši vienu pašu vārdu. Tālāk Enī ziņojums par komitejām. Eh, starptautisko finanšu institūciju ietvarā. Koordinātori atbalstīja nosaukumu un aicināja eh, pieprasījumu, turpināt darbu pie piepratījumu. Tātad Inīs ziņojums par komisijas darbu finanšu institūcijās. Tālāk koordinātori lūdzu sekretariātu sagatavot steidzamu vēstuli prezidentam Junkaram, citu starpā lūdzot skaidrojumu uh, par to, kāds būs attiecības starp komisāriem un viceprezidentiem ekon atbildības jomā. Tālāk izvērtēšanas procesā mēs uh, nolēmām sagatavot arī otru vēstuli, mēs izdarījām abas uh, lietas un saņēmām atbildes no Junkera par šo tēmu. Tālāk E komiteja un E sanāksmes šī jaunie rīki ir e, bezpapīra programmas sastāvdaļa, lai modernizētu informācijas un dokumentu izplatīšanu deputātiem un darbiniekiem, tāpat laikā samazinot izlietotā papīra daudzumu sanāksmu sagatavošanai. Ir īpaši izveidots intraneta saits, kurā būs apkopota vissvarīgākā informē, informācija. Tur ir ekon darba zona par īstenošanas aktu ieviešanu un izpēti un tur ir pieejama visa informācija par tiem. E-sanāksmes e, ietver tikai darba kārtību un sanāksmes dokumentus, un prezentāciju par to, kā tas darbos, mēs redzēsim tuvākajā nākotnē. Tālāk man jūs jāinformē par to, ka mēs sākām arī mūsu trialogu pasākums. Pirmais par naudas atmazgāšanas direktīvu notika 9. oktobrī un ir piešķirts mandāts tehniskajam darbam par uh, fondu pārneses regulu un uh, pret naudas atmazgāšanas direktīvu, datu aizsardzību, riska novērtēšanu starptautiskā līmenī, ne sadarboties nevēlošas jurisdikcijas un uh, 4. novembrī notiks uh, nākošā sanāksme par šiem jautājumiem. Tas tā būs pēcpusdiena. Rīt turpināsim strādāt pie LTIF, uh, eh, Eiropas ilgtermiņa investīciju fondi. Grupas ir nozīmējuši savus referents CPP, e Lamasūra.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 26. novembris, 9. novembris un tā tālāk tie ir datumi, kad mēs strādājam ar Banku Savienības darba grupu. Koordinātori vienojās, ka Banku Savienības darba grupu pārņems SSM darba grupas iesākto darbu, uzraudzījis SRM darbu, tur būs 15 locekļi grupai jāizveido arī sekretariāts, tātad 15 eh, deputātu darba grupa, un rakstveidā tas arī ir pārakstīts. Koordinātori apstiprināja arī ekon vadlīnijas par deleģēto aktu uzraudzību, un šodien jūs saņemsiet arī attiecīgos dokumentus, arī uh, e-sanāksmju e, darba sadaļā ir pieejams e, šis pats dokuments. Tālāk 2015. gada darba kalendārs. Tas ir trešais darba kārtības punkts. Un jūsu dokumentos jūs atradīsiet arī šo te projektu, vai varam uzskatīt, ka tas ir pieņemts. Jā, ļoti labi. Tālāk tādā gadījumā varam pāriet pie ceturtā darba kārtības punkta, kas ir stā, ziņojums par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas centrālā banka. Priekšsēdētājs pats arī ir e, referents, tā kā varu sākt ar prezentāciju. Es atbalstu centrālās bankas rekomendācijas par uh, 245 regulas pārskatīšanu ar mērķi ņemt vēro, vērā jaunos e, uzraudzības pienākumus, kas ir uzticēti ECB, kas ir saistīti ar kredīti institūciju uzraudzību, un ECB pārņem um, savas pilnvaras ar e, uh, 4. novembru šajā gadā, ņemot vērā visus šos jaunos uzdevumus ECB piedāvāja grozījums regulai, as, e, regulai 98 par trījām jautājumiem par tiesībām izmantot konfidenciālu statistisko informāciju, veicot e, savu uzraudzības funkciju un samazinot e, ziņošanas slogu Eh, lai eh, vāktu viens un tos pašus datus tikai vienu reizi. Tālāk konfidenciāls statistikas informācijas nodošana centrālo banku sistēmā, lai veiktu uh, uzraudzības funkciju ECB darbības ietvaros un konfidenciālas statistikas informācijas vākšanu un izplatīšanu attiecīgām institūcijām dalību valstīm, kas ir atbildīgs par, eh, te, par eh, finanšu institūciju uzraudzību saskaņā ar dalību valstu likumdošanu un arī eh, Eiropas stabilitātes mehānismam. Šī ir konsultatīva procedūra Un pamatā mēs atbalstam ECB priekšlikumu, bet mēs piedāvājam divus grozījumus. Pirmais eh, varbūt ir eh, mazāk būtisks, tas ir tehnisks, lai ierobežotu jauno pilnvarojumu konfidenciālu datu eh, nodošanai, kas ir nepieciešami, lai ECB eh, veiktu eh, savus uzraudzības funkcijas, lai tas notiek tikai ECB ietvaros, nevis ESCB. Un otrkārt, līdzsvarot konfidenciālu datu izplatīšanu citām iestādēm nodrošinot, ka šīs iestādes veids visus tehniskus, organizatoriskus un juridiskus pasākums, lai nodrošinātu konfidenciāls statistiskas informācijas drošumu. ECB dalībniekiem ir jāpilda šādi te noteikumi saskaņā ar ES statistikas uh, sistēmas darbības principiem. Tā kā jau spēkā esošajā regulā tas šāda prasība ir, ir arī vispārēja definīcija par prasībām, kā uh, apstrādāt šos te konfidenciālos datus. Varu pieminēt, ka ESM iekļaušana to organizāciju sarakstā, kas ir tiesīgi saņem šo informāciju, protams, ir uh, pamatā saistītas ar SM eh, lomu, banku uzraudzības eh, sistēmā un ņemot vērā specifisko ESM eh, raksturu. Šis jautājums ir jāapsver jebkurā mm, gadījumā. Nē, esmu tieši izskatījis šo jautājumu savā ziņojumā, informēju komiteju arī par to ka pirms pāris sekundēm saņēmām komisijas atzinumu. Un faktiski tas arī iet tajā pašā virzienā, kā mūsu ziņojums, uh, lai stiprinātu nosacījumus uh, darbam ar konfidenciālu uh, informāciju. Komisija nepiedāvā grozījumus, taču tās apsvērumi varbūt iet pat tālāk nekā referents ir paredzējis runājot par konfidenciālas informācijas aizsardzību. Un, protams, ka mēs esam ieinteresēti tālākās diskusijās ar komisiju par to, kā uh, komisija definēs šīs tas stingrākās prasības. Nu, lūk, tik tālu par ziņojumu. Un tālāk var dot vārdu vārdu ēnu referentiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Lakonisks izklāsts. Es patiešām atbalstu jūsu priekšlikumus un arī referenta priekšlikumus par uh, informācijas konfidencialitāti, bet uh, gribēju arī paust savas bāžas par uh, šo uh, Mm, prasība, proti, cik daudz datu varētu pieprasīt ECB. Ja mēs runājam par proporcionalitātes principu, eh, tas būs jāievēro, un tas attiecas nevien uz tiem eh, likuma projektiem, ko esam apsprieduši pēdējo piecu gadu laikā, bet eh, arī uz tiem projektiem, ko apspriežam tagad. Un galu galā vajadzētu garantēt ka informācijas sniegšanas prasības nav uh, disproporcionāls, uh, piemēram, attiecībā uz MVU. Un vajadzētu arī cīnīties pret uh, tādu pārlieku informācijas plūsmu. Un galu galā Eiropas centrālajai bankai nevajadzētu te mēģināt izgudrot riteni no jauna. Mēs uh, varam atbalstīt priekšsādātāju teikto, Paldies! Thank you. Next. Paldies. Nākamais ECR grupas vārdā mūsu ēnu referentu mums ir eh, iespēja apsveikt mūsu vicepriekšsēdētāju, kas ir nozīmēta par uh, finanšu ministri Beļģijā. Nu, kā redzat, darbs uh, mūsu komitejā atver karjeras iespējas. Uh, Mums tā tad ir bijuši finanšu ministri, ārlietu ministri no nu Maltas, Spānijas, viens komisārs arī dzen. Tā kā lūk. Van Overveltes kungu aizstās Keja Svinborna. Es nu gan nekļūšu par Beļģijas eh, finanšu ministru droši vien, bet eh, nedaudz komentāru par šo ziņojumu. Mēs pilnībā piekrītam tam, ko piedāvā priekšsādātājs kā referents. Tam vajadzētu palīdzēt veidot šo standartu formātu, tam vajadzētu palīdzēt mazajiem uzņēmiem, kam tiešām vajadzētu iesniegt vienu datu kopumu, un tas palīdzētu arī sakārtot informācijas eh, plūsmu starp vienoto no uzraudzības mehānismu, ko ECB mm, ieviesīs un visu pārējo regulējošo sistēmu. Tas ir tiešām nepieciešams solis un mēs to pilnībā atbalstam. Paldies. Aldes grupas vārdā Van Hoizens kundze. Mēs arī atbalstam uh, un šo priekšlikumu par grozījumiem. Man jautājums par otro grozījumu, eh, lai noskaidrotu lietas. Vienā no pēdējiem teikumiem ir teikts, ka, lai tiktu veikti nepieciešamie pasākumi, jānodrošina fiziska un loģiska statistiskās informācijas aizsardzība. Ko jūs domājat ar loģisks šī gadījumā? Thank you. I will reply. Paldies. Atbildēšu savā eh, noslēguma komentārā. Tālāk Marīza Matija no Goja grupas lūdzu. Marīza's not here. Viņas šeit nav, vai no goja grupas kāds vēlas izteikties par šo ziņojumu? Labi, ja nē, tad eh, dodamies tālāk pie zaļajiem zaļo vārdā. Gīgolda kungs nav šeit klāt, tā kā viņš neizteiksies. FDD. Mēs esam to apsprieduši. Man liekas, tas neko daudz nemainīs. Nu, tā kā nekā daudz man arī te nav ko teikt. Ok. Nu labi. Ja neviens cits vairs nevēlas izteikties, mēs varam um, beigt šo te raundu. Paldies ANU referentiem par komentāriem. Es saprotu subsidiaritātes svarīgumu, uh, kam pievērsās vairāk ANU referenti. Protams, mēs to izpētīsim un paskatīsimies, kas tur īsti notiek ar grozījumiem. Uh, Un Alde eh, ēnu uh, referents jautājums. Mēs paņēmām definīciju 8a pantā regulā, kuru mēs uh, grozām. Tātad tā ir standarta definīcija, kuru mēs uh, esam paņēmuši, lai nodrošinātu tādu pašaizsardzības līmeni, kāds ir paredzēts. Mm, šajā te regulā un citās tās daļās. Nu, ar to mēs varētu beigt šo jautājumu. Protams, mums ir arī termiņi. 17. oktobris, pulksten 12, grozījumi tiks izskatīti 3. 4. novembrī, 11. balsošana. Un jāapstiprina līdz eh, novembra plenāra sēdē. Tālāk varam pāriet pie piektā darba kārtības jautājuma, kas eh, ir. Eiropas centrālās bankas eh, pilnvaru piemērot, pilnvaras piemērot sankcijas, tas ir otrais ziņojums, referents, jaunais beļu finanšu ministrs, tā kā atkal lūkšu ECR grupai, vai viņiem jau viņi ir, uh, viņu aizvietoši Keilūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, es arī lūdzu kolēģis atvainot mani, jo neesmu tik labi pazīstama ar šo jautājumu, kā tad, ja es būtu bijusi referenti, man ir bijis tikai pāris stundu, lai iepazīties ar šo jautājumu, bet solu, ka līdz nākošai sēdēji un grozījuma izskatīšanas brīdim būšu pamatīgi iedziļinājusies jautājumā. Bet es uh, uh gribu informēt tātad par Johana Van Overvelda ziņojumu. Šobrīd viņš jau citā amatā piedarās uh, Eirozonas finanšu ministru sanāksmē, Eirogrupu sanāksmē, tātad uh, viņš dos no arī uh, turpmāk ieguldījumu strādājot pie šī jautājuma. Bet uh, 2015. Uh, gad, tātad 2013. gadā tika izveidots SSM, uh, Um, un uh, līdz šī gada novembrim tas būs uh, pilnīgi spēkā eirozonā. Un uh, referents visumā piekrīt ECB rekomendācijām ar dažiem papildu ierosinājumiem, lai veidotu integrētāku un saskaņotāku regulējumu. Un ir trīs uh, galvenie grozījumi ieteikt. Pirmkārt, saskaņā ar SSM uh, regulu un saskaņā ar vairāk kārtējiem parlamenta aicinājumiem referents vēlas padarīt uh, caurskatāmāku lēmumu pieņemšanas procedūru ECB, lai uh, regulāri tiktu publicēti lēmumi par sankciju noteikšanu uzņēmumiem, ja ir pārkāpta Eiropas Savienības tiesību akti vai uh, ECB noteikumi un tāpat informēt par to, vai šis lēmums ir pārsūdzēts vai ne. Gadījumos, kad tūlītēja lēmuma publikācija nav pieņemama, teiksim, ja šāds lēmums apdraudētu finanšu tirgu stabilitāti vai būtu nesamērīgs, tad referents um, pieļauj, ka ECB var atlikt šādu lēmumu publicēšanu, bet arī šādos gadījumos ir jāparedz iespēja arī Eiropas parlamentam spēlēt savu lomu un slēp, aizslēgtām durvīm apspriest šo jautājumu atbildīgajā komitejā. Un e, tāpat paredzēt pēc noteikta laika, kā referents ierosina trīs gadu uh, uz trim gadiem atlikt šo publicēšanu, ja tūlītēji publicēšana nav iespējama. Otrkārt, referents vēlas, lai tiktu skaidri pateikts, kurš ir atbildīgs par pārkāpumu procedūras ierosināšanu, lai skaidri tiktu noteikti atbildības principi saskaņā ar ECB rekomendāciju pirmā panta A apakšpunktu un ir arī paredzēti jāparādz laika ierobežojuma administratīvu sodu noteikšanai par pārkāpumiem, nosakot, ka šādas procedūru var ierosināt ne vēlākā piecus gadus pēc pārkāpuma uh, izdarīšanas. Uh, bet eh, dažos gadījumos ir arī um, eh, pagājis ilgs laiks, pirms šis pārkāpums vispār ir kļuvis zināms, un tādēļ eh, referents ierosina par atskaites punktu izvēlēties pārkāpumu procedūras uzsākšanas brīdi, nevis to brīdi, kad ir izdarīts šis pārkāpums, un referents arī paredz no ilguma termiņu saīsināt no pieciem uz trim gadiem. Un eh, tāpat ir paredzēts arī, ka var eh, noteikt pārkāpu, pārtraukumus um, Uh, noilguma perioda darbībā. Tie bija īsumā ierosinājumi, ko noklājā referents Van Overtvelts, un esmu gatava uzklausīt kolēģu ierosinājumus. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Sāksim ar ēnu referentiem. Vispirms Markus Febers no ETP. Liels paldies! Es esmu patiešām nedaudz sarūktināts, ka referenta paša nav klāt, bet, nu, katrā ziņā mēs varam vēl par to apspriesties, un jāsaka, ka tā ir padomas regula, mums šeit ir tikai uzklausīšanas procedūra, un mūsu uh, priekšlikumus iespējams padomi nemaz neņems vērā, jo, uh, nu, tādu saistību nav ņemot vērā procedūru. Uh, Protams, šeit eh, ziņojumā ir daudz labu eh, domu graudu, nu par terminu neizteikšos, nerunāšu arī par visām detaļām, te ir patiešām daudzas ļoti veiksmīgas atziņas, jo, piemēram, varētu būt noilgums attiecībā uz uh, ECB, uh, ja kādas, uh, kādi pārkāpumi tiek konstatēti ļoti vēlu. Mums šo priekšlikumu ir jāatbalsta un ceru, ka padoma arī mums piekritīs. Bet klausoties balsīs no padomes, varētu secināt, ka šis priekšlikums viņiem varētu būt paprātam. prātam un teikšu ļoti atklāti, ka ekona birojas arī tajā visā ir iesaistīts, nu, un jāsaka, ja viņš tagad ir finanšu ministrs, nu, cerams, viņš padomē mums tad palīdzēs šo priekšlikumu dabūt cauri. Nu, labi, tas tāds uh, komentārs te, teikt zem uh, svītras. Un tālāk. Ja mēs runājam par sankcijām, par tām ir atbildīgas dalību valstu uzraudzības iestādes, bet sankcijas nosaka ECB saskaņā ar savām pilnvarām. Līdz ar to mums patiešām vajadzētu rūpīgāk ar to visu iepazīties, vai būs uh, patiešām uh, vai tas būs tāds pietiekami labs uh, procedurāls priekšlikums, vai ECB uzliktās sankcijas dalību valstu iestādes administrēs pietiekami veiksmīgi? Un kas man vēl nedod mieru, proti tie ir caurskatāmības noteikumi, ko piedāvā referents, un es domāju, ka savā jaunajā amatā viņš varbūt, uh, nu, būs tāds nedaudz atturīgāks. Mums patiešām vajadzētu būt uzmanīgākiem, lai mēs ECB lēmumus nepublicētu pārāk agri. Jā, sankcijas jau ir iespējams arī apstrīdēt, nu tā tas notiek. Tieši tādēļ, runājot par eh, publicēšanas eh, saistībām, ir jāatrod pietiekami veiksmīgs kompromiss un e CB priekšlikums nav pārāk tālējošs, un eh, savukārt referents savā priekšlikumā bija gājis tieši par tālu manai gaumei, un ja mēs runājam par uh, publicēšanas saistībām. Mēs negribam nevienu sodīt divas reizes, tādēļ ir jāpadomā par labu līdzsvaru, un ja informācija tiek publiskot pietiekami ātri, varbūt dažreiz noved pie tā, ka uh, Eh, sankcijas tiek uzlikts pārāk ātri un eh, uzņēmumu institūciju soda pats tirgus. Tādēļ ir jāatrod pareizais vidusceļš, bet katrā ziņā mūsu referents ir eh, šeit sagatavojis lējas ļoti labu fundamentu, uz kur balstoties varam būvēt tālāk. Paldies! Thank you. Next. Paldies. Nākamais Kostas Mavrīdes, sociālistu un demokrātu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs apsveicam referentu gan ar veikto darbu, gan ar iecelšanu amatā. Mums divi komentāri. Par vienu punktu jau runāja mans kolēģis no Eiropas Tautas partijas grupas, proti par 3A grozījumu Mūsu prāt grozījums 3a neatbilst padomes regulai 104 un it īpaši tās devītajām pantam, kur ir runa par izmeklēšanas un pāraudzības funkcijām, kas ir ECB rokās, un nav paredzēts, ka šādas pilnvaras tiktu nodotas nacionālām institūcijām. Otrs komentārs, tas nav iebildums, bet, nu, teiksim, bažas. Proti, Nu, Eh, palūkosimies uz sesto grozījumu, piemēram. Tātad šeit ir runa par to, eh, kā, kā tūkot lēmums var apdraudēt finanšu tirgus stabilitāti vai būt nesamērīgs. Tātad kā to interpretēt? Mūs ir bāžas par to, ka, eh, ka eh, kādā reālā situācijā šīs eh, lēmumu pieņemšanas uh, tiesības var uh, nostādīt neizdevīgākā situācijā mazās bankas, nevis lielās bankas, jo lielās bankas var būt pārāk lielas, lai tām ļautu nogrimt, un par to mēs uztraucamies. Tas ir arī viss. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad Alde grupas vārdā Kora. Paldies, priekšsēdētāji, arī Alde grupas vārdā vēlētos jums lūgt, e, nodot e, apsveikumu Svan Overfelda kungam ar iecelšanu finanšu ministrā amatā Bēļģijā par ziņojumu. Mēs uh, piekrītam uh, kolēģiem, kur ierosina tādus gudrus risinājumus, bet tomēr ir palikuši vēl pāris jautājumi par administratīvo sodu uzlikšanas uh, paziņojumu publicēšanu, par uh, informācijas atklāšanu pēc trim gadiem un arī par administratīvo sodu uh, noilgumu. Mēs gribētu dzirdēt pamatojumu, kādēļ šāds termiņš ir noteikts, kādēļ trīs gadi un arī ierosinājums par ekspost pienākumu ECB pamatot jebkādas novirzes. Bet mēs gribētu zināt, kā konkrēti tas notiks. un par administratīvo sodu laika ierobežojumiem, tātad par noilgumu šeit ir ierosināts pieci gadi pēc tā brīža, kad ir uzsākt pārkāpuma procedūra, nevis skaitot no brīža, kad pārkāpums ir izdarīts. Varbūt nākamā referentē mums varētu paskaidrot, kādēļ ir e, izraudzīts šāds termiņš nevis tāds, kāds bija noteikts sākumu, sākotnējā versijā. Un pēdējais ierosinājums par noilgumā uh, termiņu samazinājumu no pieciem uz trim gadiem. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies goe grupas vārdām. Neviens neuzstājas. Uh, zaļo vārdā Molieskot Katonu. Paldies, mums ir uh, pāris, uh, teiksim, tādi tehniski jautājumi. Pirmkārt, mēs augstu vērtējam referentu ierosinājumu pagarināt uh, uh, noilgumu sarežģītākiem gadījumiem, kā tas ir 5.6. grozījumā uz. Tātad šeit ir paredzēti pieci gadi. Mēs uzskatām, ka būtu jāmaina šīs uh, formulējums un um, būtu viena gada vietā jāparedz trīs gadi un jāatsakās no pieciem gadiem pirmajā un trešajā grozījumā ir paredzēts, ka sankciju publicēšanu var atlikt uz trim gadiem, bet uh, punktā viens, pantā viens A ir teikts, ka tas notiek saskaņā ar Eiropas Savienības mm, tiesību aktiem, un mūsuprāt šeit nevajag nekādas atkāpes pieļaut, un mēs esam gatavi iesniegt rakstveidā grozījumu par uh, šo noilgumu termiņu grozīšanu un uh, tāpat paredzam uh, maksimālo naudas soda apjomu dienā ne vairāk kā vienu piecdesmito daļu no summas. Un arī paredzam, ka sankciju publiskošana uh, ir atrunāta Eiropas Savienības tiesību aktos. Vai EFDD grupa vēlas ko teikt? Jā, paldies priekšstādātā. Esam iepazinušies ar dokumentiem un Gejs Vīnbarns teikto un mūs satrauc šie termiņi. Apvienotajā karalis te saka, ka jā, tiesa tiek spriesta novēlot, tad tā nav taisnīga. Un uh, par uh, runājot par ECB uzklausīšanu un sankciju noteikšanu, un tagad ir paredzēts, ka tikai pēc trim gadiem kļūs zināms, kāds ir bijis lēmums un kāds sots piespriedz, uh, tad uh, var būt patiesībā negatīva ietekme uz tirgu, ko ECB it kā vēlas novērst, jo vairumam investīciju būs, tātad vairumam šo institūciju būs investori no visas pasaules, un viss sliktākais, kas var notikt ar šādu uh, Uh, uzņēmumu ir tas, ka vispār nav zināms, kāds sots šim, uh, šai institūcijai ir noteikts, un tas radīs lielu neskaidrību un nezināšanu patiesībā pastāv uh, tādas briesmas, ka atliekot šo rezultātu publikāciju, investori sāks pamest šo, šo finanšu institūciju Un šādu situāciju mēs arī jau esam piedzīvojuši citviet pasaulē. Un ja ir paredzēts noteikt, ka ECB var uzlikt uh, soda sankcijas institūcijām, tad uh, tas ir uh, jāpublicē pēc iespējas ātrāk. Nākamais jautājums, cet, ne, trešais A grozījums. Uh, neierobežojot uh, citas nacionālo uh, institūciju pilnvaras, bet tai pašā laikā tikai tad, ja ECB pieprasa uzsākt šādu procedūru, tad var būt konflikts starp to, vai ECB vai nacionālās institūcijas to īstenu. Uh, bet mūsuprāt šeit konflikta nav. Tātad vai nu šādu izmeklēšanu uzsāk ECB un nosaka funkcijas, vai vietējie regulātori to dara, bet nevar būt tā, ka abas, abi to dara vienlaiks, jo tad nav skaidrs, kurš par ko ir atbildīgs. Un mūsuprāt šis mm, konkrētais pants ir jāpārskata. Un otrs punkts, kas ar to ir saistīts, ir atgriešanās pie eh, pirmā principa, vai ir jāatliek eh, soda noteikšana. Tātad, ja eh, lēmums tiek atlikts, tad var rasties informācijas noplūde un šāda sensitīva informācija var nokļūt pie ieinteresētajām pusēm un var tikt ļaunprātīgi izmantot tirgus situāciju, kas ir pretrunā ar atbilstošo direktīvu un sekas var būt patiesībā katastrofālas tirgū šādiem, šādai rīcībai. Paldies! Paldies, vai citi kolēģi vēlas? uzstāties par šo jautājumu. Mums ir vēl atlicis nedaudz laika, jo balsojums ir paredzēts 16.45. Ja nē, tad dodu atkal vārdu Kējai. Paldies priekšsēdētāji, pateicos visiem kolēģiem par komentāriem, ko es ņemšu vērā, bet gribu teikt, ka es uh, varēšu viņiem labāk atbildēt, kad būšu padziļināti iepazinusies ar šo uh, lietu. Esmu saņēmu, man ir arī nepieciešamas uh, uh, speciālistu konsultācijas par to, kas ir ar ko saskaņojams un vai šeit nav um, konfliktu bet uh, konsultanti mums ir uh, snieguši atbildi, ka grozījums 3a saskan ar ECP. ECB prasībām varbūt šeit ir jāmaina formulējums, bet šeit ir runa par konfliktu novēršanu. Bet esmu katrā gadījumā visu atzīmējusi un veids, kā mēs cenšamies vērsties pret pārkāpumiem, ir nodrošināt, lai nojogums nebūtu iestājies pirms šis pārklā, pārkāpums tiek atklāts. Un, ir kolēģis ierosinājis ļoti labu risinājumu, kā izvairīties no šādas situācijas, ka uh, noilgums jau ir iestājies. Mans kolēģis, kā bijušais banku nozares eksperts, eh, es domāju, ka viņam bija noteikts pamatojums, kādēļ viņš piedāvāja šādu risinājumu. Un viņš šobrīd darbojas e Eirogrupā un Ekofinā. Bet uh, katrā gadījumā es domāju, ka mums vēl šie jautājumi visi ir jāizdiskutē ar ēnu referentiem un ceru, ka mums pēc iespējas ātri izdosies rast kompromisu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 17. oktobris, pulksten 12, un tālāk mēs izskatīsim šos jautājumus 3. un 4. novembrī, un uh, 11. novembrī balsosim komitejā un novembra otrajā sesijā balsosim plenārsēdē. Un tagad es izsludinu 30 minūšu pārtraukumu mūsu sēdē. Colleagues, I think we can start. Dargie kolēģi. Colleagues, please take seat. Dargie kolēģi, lūdzu sāksim darbu. Ķersimies pie balsošanas. Pārbaudīsim sistēmu. Sākam balsot. Šis ir tikai pārbaudas balsojums, jāpārbauda, vai visa tehnika patiešām strādā. Some seven colleagues are not voting. Eight. Septiņi vai pat astoņi kolēģi nebalso. Can everybody vote? Lūdzu, balsojam visi kopā. Almost. Okay, we close the vote. Beidzam balsot. Labi, ķeramies pie darba. Tas ir Filipa Debakera ziņojums par Eiropas pusgadu ekonomiskās politikas koordinācijai 2014. gada prioritāšu īstenošanu. A kompromis par pret pieņemts. A1 kompromis, kurš par pret pieņemts. 59. grozījums, kurš par pret pret, noraidīts, 60. par, pret, atturas pieņemts, 61. par, pret, atturas pieņemts. 63. par, pret, atturas pieņemts, kompromiss C, kurš par, pret, pret. Šķiet jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par C kompromisu. Still. Okay, the vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts tikai ar vienu balsu pārs, viens balsu pārsvaru. 66. grozījums, kurš par? pret. Šķiet būs jāpārbauda atkal. Sākam balsot elektroniski par 66. Still two colleagues are not voting. Two colleagues not voting. Divi kolēģi vēl nav nobalsojuši. Vēl viens nav nobalsojis. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 72. par pret. Šķiet atkal jāpārbauda. Sākam balsot elektronus par 72. Vote is closed. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 70. kurš par? Pret. šķiet eh, tas pats balsu um, samērs. Noraidīts 75. kas par pret. Šķiet atkal ar tādu pašpauzu pārsvaru noraidīts 67. kurš par pret. Nu, pamēģināsim. Sākam balsot elektroniski par 67. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 71. Kurš par? Pret. Atturas. 73. par? Pret Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 73. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 78. atsaukt, 74. kas par, pret, pieņemts. Tagad eh, D kompromiss, kas par, pret pret, atturas, pieņemts. 81. grozījums, kas par, pret, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 81. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Tikai ar divu balsu pārsvaru. E kompromiss, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 91. grozījums par 91. saka priekšsēdētājs. Balsis no zāles, kas šķiet protestē. We have 91, those in favor? 91, kas pār pret? Pārbaudīsim, sākam balsot par 91. elektroniski. Četri kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 93. kas par pret pieņemts. F kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 99. grozījums, kurš par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 99. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 102. Kurš par? Pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 102. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. G kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. H kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. I kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 115. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. J kompromiss par pret atturas pieņemts atturas pieņemts. 125. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss kā ar mutisku grozījumu, ko iesnieguši sociālisti. Balsojam par mutisko grozījumu. Ir iebilde. Labi, tad balsojam par kā kompromiss, kas par pret pret. Man izskatās, ka, nu, īsti nevar saprast, kā ir nobalsots. Kā kompromiss sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tikai ar viens balss pārsvaru kā viens kompromiss ar papildinājumu, ko piedāvā referents. Man šķiet nav teksta, saka priekšsēdētājs. Kas par? Kompromis pats par sevi ir papildināms tekstā. Kas pret? Atturas? Pieņemts. L kompromis, kas par? pret, atturas, pieņemts. L1 par, pret, atturas, pieņemts. L2 par, pret, atturas, pieņemts. Jāpārbauda. Labi, sākam balsot elektroniski par L2. Nu, šeit taču patiešām nebija nepieciešams pārbaudīt, saka priekšsēdētājs, viss ir skaidrs tāpat. N kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. O kompromiss, divi mutiski grozījumi, pirmais SD grupas, mutiskais grozījums, Svinbērns kundze, es gribu uh, iebilst pret procedūru. Mēs sākām uh, sēdi 15.30 un šo grozījumu saņēmām tikai pēc 15.4. Nu, mēs nevaram par tādu grozījumu vispār balsot, vēl neesam uh, paspējuši ar to iepazīties. Esmu uh, saņēmis divas iebildes, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to balsosim par otro mutisko grozījumu, ko iesnieguši zaļie. Kas par? Pret? Atturas? pieņemts. Tagad par visu kompromisu ar mutisku grozījumu, kas par pret atturas. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par O kompromisu grozītu ar mutisko zaļo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 143. grozījums, kurš balso par, pret, atturas, pieņemts. 144. par, pret. Pārbaudīsim, sākām balsot elektroniski par 144. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 145. kurš balso par, pret, atturas pieņemts. P kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 158. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Q kompromiss par pret atturas pieņemts. Kompromiss R, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss S, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss T, kas par pret. Vai tur ir uh, dalītais balsojums, pirmā daļa bez vārdiem the enforcement of. Tātad pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa par pret. Šķiet būs jāpārbauda, saka priekšsēdētājs. Sākam balsot par otro te kompromisa grozījumu daļu ar vārdiem enforcement of. Divi kolēģi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Grozījuma otrā daļa noraidīta. U kompromis, kas par pret atturas pieņemts V kompromis, kas par pret atturas pieņemts dubult V kompromis, kas par pret atturas pieņemts. 194. grozījums, kurš balso par, pret, atturas, pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot grozījums noraidīts. Kompromiss X, kas par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss Y, kas par, pret, atturas, pieņemts. 206. grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss Z, kas par, pret, atturas atturas pieņemts. 217. grozījums divās daļās. Pirmā daļa viss punkts, izņemot vārdus and perform fatigue par, pret, atturas noraidīts. Otrā daļa šķiet atkrīt, jo tā jau viena pati nevar tekstā palikt, tātad AA kompromis, kas par, pret, atturas pieņēmts, eh, kompromisā B par, pret, atturas pieņemts, 231. grozījums, kurš par, pret, atturas, pārbaudīsim, sākam balsot elektronis par 231. Beidzam balsot. Noraidīts. 240. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 241. kurš par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss AC, kurš par, ar mutisku grozījumu, ko iesnieguši zaļie, sākumā balsojam par mutisko grozījumu, kas par, pret Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par mutisko grozījumu. Beidzam balsot. Grūzījums ir noraidīts. Tad mēs balsojam par AC kompromisu bez mutiskā grozījuma. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 254. grozījums, kurš par, pret, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. AD kompromis par, pret, atturas pieņemts, AE kompromiss par pret atturas pieņemts, kompromiss AF par pret atturas pieņemts, kompromiss AG, kas par pret atturas pieņemts, kompromiss AH, kas par pret atturas pieņemts, kompromiss AI divās daļās pieprasīja EKR grupa. Pirmā daļa - initials reductions. Kas par? Pret atturas pieņemta. Otrā daļa - pārējā panta daļa. Kas par? Pret atturas pieņemta. Kompromiss AJ. Kas par? pret atturas pieņemts. Kompromiss AK par pret atturas pieņemts. 313. par pret atturas pieņemts. Kompromiss AL kas par pret atturas pieņemts. 322. grozījums, kas par pret atturas pieņemts pieņemts. Kompromiss AM par pret atturas pieņemts. 332. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Kompromiss AN, kas par pret atturas pieņemts. 338. grozījums, kas par pret pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 338. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Kompromiss AO ar mutisku grozījumu SD grupa iesniegusi. Sākam balsot par mutisko grozījumu, kas par? pret, atturas pieņemts. Tagad par visu kompromisu kopā, kas par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss AP par, pret, atturas pieņemts. Tagad atzinumi. Ample 1, kas par, pret, pārbaudīsim, sākam balsot par Ample 1 elektroniski. Trīs kolēģi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Ample 2 par pret atturas noraidīts, 3 par pret. Izskatās, ka pieņēmts. Sākam balsot par trešo elektroniski. Divu balsot trūkst, vienas trūkst. Beidzam balsot. Pieņemts par pret atturas pieņemts, 5 par pret. Man izskatās, ka noraidīts, saka priekšsēdētājs. Par sesto nebalsojam, septītais, kas par pret atturas pieņemts, astotais jābalso par vienu daļu, tikai otro. Sākam balsot, kas par, pret, atturas pieņemts, 9 par, pret, atturas pieņemts, 10 par, sākam balsot elektroniski par MPL 9. Man šķita, ka ETP šeit ir pulszīme. Es kļūdījos, saka priekšsēdētājs. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Empl 10 par pret atturas noraidīts. 11 otrā daļa, kas par pret pret. Pārbaudīsim, sākam balsot eh, elektroniski par 11. otro daļu. Nu, kolēģi vēl var paspēt nobalsot, ja to vēlas. Nē, viņi nemaz nevēlas. Labi, beidzam balsot. Varam beigt balsot, jā. Pieņemts. 12, kas par, joprojām otrā daļa pret, atturas, pieņēmts. 13, kas par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudīt vajag labi, nu man šķita, ka tāpat rezultāts ir skaidrs, bet nu labi, sākam balsot elektroniski. Cits kolēģi vēl nav paspējuši nobalsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. Ot, pirmā daļa. Pār. Pret. Atturas tas pats vairākums. Pieņemts. 15. Nē, nav jābalso. Tagad par 17. Kas par? Pret atturas pieņemts. 18. Kas par? Pret atturas pieņemts. 19. Par? Pret atturas pieņemts. 20. Par? Pret atturas pieņemts. 21. Par? Pret atturas pieņemts. 22. Par? Pret Pārbaudīsim. 22. sākam balsot elektroniski. Trīs kolēģi vēl vilcinās. Beidzam balsot. Pieņemts. 24 pār 23 pret.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 kas par pret pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Nu, visu laiku viens kolēģis nebalso. Pieņemts. 30, kas par pret atturas pieņemts, 31 pār, pret, pārbaudīsim, Ample 31 elektroniski sākam balsot. Trīs kolēģi vēl nesko gaida. pieņemts tikai ar viens balss pārsvaru. Against. 31 pār pret. Priekšstādātais atvainojas, par 31 jau nobalsojām. 37. Par, pret, atturas pieņemts. 42 par, pret, atturas pieņemts, 44 pār pret atturas pieņemts, 45 pār pret. Jāpārbauda nobalsojam elektroniski par 45. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 49 par, pret atturas pieņemts. 50 par, pret atturas pieņemts. 53 par, pret. Man izstāsta, ka pieņemts, bet nu labi, nobalsojam elektroniski priekšsēdā. Tad sākam balsot par 53. Beidzam balsot. Pieņemts. 54 pār. Pret. Atturas. Pieņemts. Jāpārbauda. Labi, sākam balsot par 54 elektroniski. Mm. Beidzam balsot. Jums bija taisnība. Noraidīts. Piecdesmit septītais, pirmais teikums, sākam balsot, kas par? Beidzam balsot. You have to... Sorry? No, no, no. 57, yes, yes. Our... 57, jā, jā, jums taisnība. Tātad kas par? Pret. Nu un tagad beidzot sākam balsot. Uh, four colleagues to vote. Vēl četri kolēģi nav nobalsojuši. Trīs. Beidzam balsot. Noraidīts. 58 par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. 58. Beidzam balsot. Pieņemts. 59 par. Pret atturas pieņemts. 60 par. Pret atturas pieņemts. 61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 Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Pāriem pie budžeta komitejas grozījumiem. Budžets 3 par pretatturas pieņemts, budžets 4 par pretatturas pieņemts, budžets 5 par pretatturas pieņemts, budžets 7 par Lūdzu, celiet rokas par pret. Pārbaudām budžets septiņi. Sākam balsot. Two, vote, two colleagues still not voting. Vēl divi kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. IMCO grozījumu, IMCO 20 par pret atturs pieņemts. IMCO 22 par pret atturs pieņemts. NV1 par pret atturs pieņemts. NV2 par pret atturs nepārbaudīsim. NV2 sākam balsot. rejected. Noraidīts NV4 par. Nākošais ir NV4. Šķiet, ka jābalso par 4. So, MV4 in favor. <laughs> <laughs> NV4 par pret. Pārbaudām NV4, sākam balsot. Whatever it says. For colleagues still not vote. Vēl daži kolēģi nav nobalsojuši, lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. NV6 par NV6. NV6 par pret. Pārbaudām NV6. Three colleagues not voting. Trīs kolēģi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts NV9 par pret. Pārbaudam NV9. Three colleagues still not voting. Visi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. NV10 par pret. Izskatās tāpat līdzīgi, bet pārbaudām elektroniski NV10.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 Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. NV12 un pārbaudam uzreiz elektroniski. Sākam balsot par NV12. Vote is closed. Beidzam balsot. 26 pret 26 noraidīts. 36, 37. Eh, punkts sākotnēs teksts par pretatturas pieņemts, apsvērumi, kompromiss EQ par pretatturas pieņemts, 11. grozījums par pretatturas noraidīts, kompromiss AR par pretatturas pieņemts, 15. grozījums par pret atturas noraidīts, kompromiss AS par pret atturas pieņemts, kompromiss AT par pret atturas pieņemts, 23. grozījums par pret atturas pieņemts, 24. grozījums par pret atturas noraidīts, kompromiss AU par pret atturas atturs pieņemts. 32. grozījums par pret atturs pieņemts. Kompromiss AB par pret atturas pieņemts. Kompromiss AW par pret atturas pieņemts. Kompromiss AX par pret atturas nepārbaudām elektroniski kompromisu AX. Balsojam elektroniski. Still for colleague, three, two colleagues, one. Let's close the vote. Beidzam balsot. 26 pret 26 noraidīts. Grozījums 37 par pret atturas Pārbaudām 37. grozījumu, sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 38. grozījums par pret pārbaudām elektroniski 38. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk AY kompromiss par pret atturas pieņemts, 42. grozījums par pret atturas pieņemts, 43. par pret atturas pieņemts, apsvērums A, empul par pret pret atturas pieņemts, apsvērums B, C, es atvainojos par pret atturas noraidīts, apsvērums empul F par pret atturas nepārbaudam empul F apsvērumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Empul H par pret atturas pieņemts. Empul I par pret atturas pieņemts. Empul J par pret. Pārbaudam Empul J. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Empul K par pret. Pārbaudam Empul K. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Astotā atsauc sākotnēs teksts par pretaturas pieņemts, piektais par pretaturas pieņemts, devītais par pretaturas pieņemts, desmitais par pretaturas pieņemts, vienpadsmitais par pretaturas pieņemts, divpadsmitais par pretaturas pieņemts, trīspadsmitais par pretaturas pieņemts, četrpadsmitais par pretaturas pieņemts, 15. par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums par pret atturas pieņemts, septītais par pret atturas pieņemts. Empula pirmā celts par pret atturas nepārbaudam, empula celts numur viens, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Imko 1 par pret atturas pieņemts, Imko 2 par pret atturas pieņemts un Imko 3 par pret atturas pieņemts. Un tagad balsojam par tekstu ar grozījumiem, balsojam elektroniski, sākam balsot.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 Nu, ļoti aizraujošs balsojums, bet mēs varam iet tālāk. Pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir septītais punkts. Naudas tirgus fondi. I would ask member, as you saw the vote uh, took, was longer. Jā, nu, uh, balsojums uh, bija garāks, kā mēs paredzējām, tādēļ, ka bija daudz elektronisko balsojumu pat par atcaucēm, tā kā tagad mums ir jāstrādā nedaudz ātrāk kā plānots pie nākamā punkta - naudas tirgus fondi, lai mēs varētu paspēt apspriest arī gada pārskatu nodokļu jomā. Tāpēc lūdzu esat konspektīvi uh, savos komentāros, un tāpēc došu vispirms vārdu referentei Nīnai Džils kundzei. To leave the room and not to talk, please. Nīna. Thank you, President. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Mm, būtu labi, ja zālē būtu lielāks klusums. Šis ir pirmais uh, likumdošanas uh, priekšlikums par neformālo banku sektoru vai tā saucamo shadow banking. Uh, tirgus, uh, naudas tirgus fondi, ņemot vērā to apmērus un vairākus incidents krīzes laikā, parādīja, ka mums ir vajadzīgs atbilstošs eh, likumdošanas ietvers. To pasvītroja arī G20 sanāksme. Šis priekšlikums faktiski ieraudzīja dienas gaismu jau pagājušā gada septembrī un Ekon komiteja to izskatīja, taču nevarēja rast politisko atbalstu dažādu iemeslu dēļ, un tādēļ tas ir atgriezies. Ko es gribētu priekšsēdētāju? Vispirms ieskicēt šīs te tēmas. Pirmkārt, kas ir MMF, kādas ir bāžas, par ko ir vispār runa šajā priekšlikumā. Pavisam īsi runājot par MMF tas ir ļoti svarīgs avots īstermiņa eh, finansējumam. Viņi piedāvā eh, skaidrs naudas in instrumentu ar eh, diversifikācijas iespējām, stabilu vērtību un lielu likviditāti. Viņi pārstāv ērtu rīku investoriem, kuri uh, uzskata, ka viņi ir uh, droša alternatīva, lai atbalstītu investīcijas. Uh, un eh, viņi eh, pašlaik pārvalda apmēram 100 eh, miljonus īstermiņa parādu. Un tas ir pietiekoši liels daudzums, un kopējais apgrozījums sastāv 1 triljonu eiro, MMF ir 15% no visas naudas aizdevuma industrijas. Ehm, viņi piedāvā arī uh, pirkt šajos, uh, fondi piedāvā pirkt akcijas gan uzņēmumiem, gan valsts iestādēm, investoriem ir uh, gan atdeve, gan um, visādi citi labumi. Uh, tie izskatās līdzīgi parastiem depozitiem, bet tie tādi nav. Ņemot vērā šo fondu. Uh, uh, īpašības, viņ, šie fondi ir ievainojami. Jo pirmkārt, MMF ir ļoti cieši saistīta ar reālo ekonomiku, un viņi apmierina īstermiņa vajadzības pēc naudas, tas ir tirgus rīks, un viņi ir saistīti ar sponsoriem, un sponsori ir lielas, lielās bankas un tas ir noved pie lieliem riskiem, un e, galu galā pie, pie tā, var novest pie tā, ka pēc tam par to maksās nodokļu maksātāji. Mūdīs ir novērtējis, ka 1,2 miljardi sponsoru atbalsta, ko ir saņēmusi Eiropas Savienība krīzes laikā. Daudz MMF ir saņēmuši ārēju atbalstu, lai saglabātu savu uh, vērtību. Ir, protams, jāņem vērā arī investoru aizsardzības uh, faktors. Parasti tie ir mazākie privātie investori. Viņi ir salīdzinoši uh, neizdevīgākā situācijā. Tātad, ko mēs vēlamies panākt? Mēs vēlamies noteikti kopējs standarts, lai samazinātu MF likviditātu un nodrošinātu viņa struktūru stabilitāti. Ieviešot vienots noteikums, lai nodrošinātu minimālu ikdienas un iknedēļas eh, likvīdus aktīvus, eh, būtu jāļauj fondu pārvaldniekiem labāk saprast savus investors, tātad jāpazīst savus klients. Ir jānosaka arī kopējas normas, lai garantētu to, ka fondi investē augstas kvalitātes, labi diversificētos eh, portfeļos. Un tas var nodrošināt fonda likviditātes eh, adekvātumu, eh, lai varētu nodrošināt atmaksu kreditoriem. Uh, Šeit ir jāizveido novērtēšanas normas, kas ir skaidrs, lai varētu novērtēt fondus, eh, kuros MF eh, investē, lai atjaunotu eh, pārliecību par to, ka viņi ir pavisam normāli kopējo ieguldījumu fondi. Mans uh, priekšlikums ir šāds - apskatīt šo priekšlikumu mūsu komiteja. Tas ir jauns sākums un aplūkot to, ņemot vērā attīstību pēdējo mēnešu laikā. Pirmkārt, mēs esam piedzīvojuši SC reformu un Itālijas prezidentūras priekšlikumi arī uh, mums ir. Tā kā vajadzētu uzklausīt uh, ieinteresētās puses, esmu tikusies ar vairākām ieinteresētām pusēm, turpināšu to darīt. Un es eh, protokolēju visas šīs tikšanās un, protams, eh, caurskatāmības interesēs esmu gatava iepazīstināt jūs ar eh, šiem te protokoliem. Mans priekšlikums ir tāds, ka komisijas priekšlikums jāuzskat par labu sākuma punktu. Daudz piedāvātie panti nav pārāk pretrunīgi. Manuprāt, politiskais mērķis um, ir uh, atrisināt uh, sistēmiskos uh, riskus, lai tirgu padalītu likvid, likvidāku un skaidrāku un atklātāku. Uh, un šai īstermiņa uh, finansēšanas industrija nevajadzētu pretstatīt bankām. Šeit vajadzētu panākt līdzsvaru un uh, nevajadzētu pārmērīgi tirgus koncentrāciju šeit panākt arī dzen. Kas ir vispretrunīgākā lieta? Tik galā ar diva veida MMF, e kas ir vīnafi un cīnapi. Uh, viens no tiem ir uh, naudas tirgus fonds, kas necenš saglabāt uh, nemainīgu naudas vērtību, un tādēļ tās vērtība svārstās. Bet cīnaf savukārt ir cits, cita veida fonds, kas vēlas saglabāt teiksim, vienu eiro par akciju, tad, kad ir jāatmaksā kreditoriem. Eh, taču, protams, ka eh, tirgus vērtība var eh, svārstīties un tā nevienmēr būs precīzi viens eiro. Lai palielinātu šāda veida fonda stabilitāti, komisija un arī citi regulātori un uzraudzītāji uzskata, ka sistēmiskais risks Eh, ir eh, jānodroši, jākliedē nodrošinot 3% eh, tātad šo te riska buferi. Mēs par to, protams, runāsim atsevišķi. Šis ir vispretrunīgākais punkts par to, vai šis kapitāla bufers tiešām būtu jāveido 3% apmēram. Ir arī virkne variantu, kas ir pieejama, kā mēs risinam šīs problēmas, un es gribētu pasvītrot sekojošo četras galvenās jomas Pirmkārt, ieviest priekšlikumu, šur tur šo to pielabojot un atrisinot eh, kapitāla buferu problēmu, eh, pieņemot šo te kāds tiek piedāvāts. Tad varētu pārskatīties, varbūt, ka sistēma, kas balsās uz eh, likvīdām izmaksām, kas labāk patīk industrijai, tas ir otrs variants. Un trešais ir, piemēram, kapitāla buferu variācija, kas varētu būt līdzīga ASV e, reformai, kur iespējams var būt e, iesaistīti e, valdības likvīdi fondi. Un tad var veidot arī vīnabs ar tādu zemu mm, svārstību līmeni bet prioritāte, nu, kuru izvēlēties, par to mēs vēl droši vien runāsim, balsoties uz komentāriem mūsu komitejā un arī runājot ar ekspertiem. Nu, faktiski, jā, tā nav uzklausīšana, bet apaļais galds. Un tā tad, ko es vēlētos izdarīt? Vēlētos pārliecināties, lai mums ir tāda plašāka perspektīva, plašāks skatījums, lai šie fondi varētu dot savu uh, ieguldījumu labākas industriālās politikas veidošanā Eiropā, mums ir jāizstrādā strādāt spējīgs, darboties spējīgs risinājums. Man ir jāsaka, esmu nedaudz vīlsies šodien par to, ka visi, ar ko esmu runājuši, faktiski nav piedāvājuši risinājums. Problēmas daudz ir norādījuši, bet risinājums gan ir tādēļ šī apļāgā diskusija ļoti svarīga jo mēs visi gribam redzēt to, ka mums ir tiešām efektīvi darboties spējīgs priekšlikums, jo mēs negribam atdurties turpat, kur pagājušo reizi ar to visu. Eh, laika grafiks, kas tiek plānots, nu, es ceru, ka 1.2. Eh, decembrī varētu apskatīt ziņojumu projektu, tad līdz 11. decembrim būtu jāiesniedz grozījumi 21. janvārī jāizskata grozījumi un jābalso februārī un martā plenārsesijā. Tā kā laika ir maz, lai mēs varētu izsvērt visas šīs piedāvātās opcijas. Un arī vēlētos, lai visi interesētie kolēģi eh, ar mani tiktos, es labprāt to darītu, jo es domāju, ka MMF eh, sektors ir ļoti svarīgs un tāds paliks arī nākotnē. Runāju, cik ātri vien varēju, lai tiktu galā ar jūsu laika ierobežojumiem. Thank you. Paldies. Arī pateicos tulkiem, saka priekšsēdētājs, un tagad došu vārdu bērnam Haisam. Uh, ēnu referentam Eiropas Tautas partijas grupas vārdā. Jā, paldies priekšsēdētāji, man īsi komentāri. Es piekrītu referents nostājai šajā svarīgajā jautājumā, un tas mums jāpatur prātā, izskatot šo dosjē, ir nepieciešama atvērta pieeja, jāmeklē kompromisi un risinājumi ne tikai uh, šīs uh, nozares interesēs, bet visas ekono, uh, Eiropas um, finanšu sistēmas interesēs. Manuprāt, Uh, bija ļoti saprātīgi, ka parlaments tā sasteigti nebalsoja par šo jautājumu, jo bija lietas, kas bija jāprecizē un uh, jāapspriež. Šis komisijas priekšlikums uh, ir uh, jāpelnījis atbalstu, ir uh, jāpastiprina regulējums ēnu bankošana, lai novērstu sistēmiskus riskus. Bet tai pašā laikā attiecībā uz naudas tirgus fondiem ir eh, šim regulējumam jābūt uh, samērīgam, lai novērstu negatīvu ietekmi uz Eiropas Savienības finanšu tirgu. Un šeit ir jāpanāk līdzsvars. Eh, šajā jautājumā var piekrist referenti komiteja, lai novērstu iespējamo negatīvo ietekmi, kāda varētu būt šim priekšlikumam. Šajā priekšlikumā ir svarīgas un labi izstrādātas normas attiecībā uz aktīviem un investoru politiku, kvalitātes pārvaldību un citām normām, bet tai pašā laikā mani satrauc šis priekšlikums noteikti 3% kapitāla buferi, tām varētu būt uh, negatīva ietekme, padarot Eiropu mazāk pievilcīgu starptautiskā arēnā, jā, SINAF, MFF. Uh, tiktu noteikts šis 3% buferis. Šie fondi ir svarīgi Eiropas ekonomikai, pensiju, pensiju fondiem, labdarības iestādēm un pašvaldībām. Un svarīgākais uh, viņiem ir maksāt spēja, nevis uh, uh ienesīgums. Ja Eh, šie fondi eh, ir ļoti svarīgi Eiropas ekonomikas atzimšanai, lai šie fondi turpinātu darboties Eiropā. Un ja mēs noteiksim šo buferu 3% apmērā, tad šie fondi varētu pamest Eiropu. Un tādēļ arī uh, eh, komisija komisārs Galahars ir apgalvojis, ka nav jēga šādam buferim un ir jāļauj darboties šiem fondiem, jo šāds buferis radītu tikai ilūziju par to, ka investoru intereses ir aizsargāts tirgu. Un Nina Gila ierosina uh, organizēt uzklausīšanu, nevis apkārt paļā galda sarunas, eh, un es atbalstu šo priekšlikumu, ka ir jāuzaicina šīs nozares pārstāvi, un mums ir nepieciešams šo priekšlikumu izdiskutēt pēc iespējas atvērtā veidā un arī SCC pārstāvi būtu jāuzaicina, lai uh, apspriestu šo priekšlikumu. Un droši vien ir lielas atšķirības starp ASV un Eiropas Savienības naudas tirgus uh, nozari, bet uh, komisijas priekšlikumā ir teikts, ka šis buferis neņem vērā naudas naudas tirgus fondu riska pakāpi, un šādai normai varētu būt negatīva ietekme uz sināp attīstību Eiropas eh, ekonomikā, un ja tiks noteikti šī 3% bufera, uh, robeža tām varētu būt negatīva ietekme, un tādēļ mums kopīgiem spēkiem ir jārisina šī problēma. Esmu gatavs, sad gatavs sadarboties ar referenti un ēnu referentu turpmāko nedēļu mēnešu laikā, lai nodrošinātu eh, šādu fondu turpmāku darbību Eiropā. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Nākamais runātājs ir Sajets Kamals no EKR grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu atbalstīt Brājana teikto par nepieciešamību īstenot atklātu pieju. Un uh, esmu gatavs sadarboties ar referentu šajā jautājumā. Pie šajā jautājumā strādājis arī iepriekšējās sasaukumā. Ir daudzi strīdīgi jautājumi, ko mēs apspriedīsim atkal šajā sasaukumā, bet cerams, ka nebūs jāizgodro divritenis. Pagājušajā sasaukumā tika panākts kompromiss daudzos jautājumos attiecībā ar SINAF uh, buferi Un politikā ir divas pieejas - vai nu padari, aizliegt kaut ko, vai padarīt uh, nedzīvot spējīgu. Un uh, šis 3% buferis padara ekonomiski mm, dzīvot nespējīgu šos fondus, jo uh, būtībā šī peļņas likme jau ir tik maza, ka pat vismazākais kapitāla buferis padarītu tos par dzīvot nespējīgiem. Un, un es domāju, ka mums uh, vajadzētu visus šos jautājumus apspriest arī apaļā galda sarunās. 2000, de, 2000 gadu krīzes laikā šie sīnāk fondi, kur izmantoja dolārus, cieta nevis eh, savas struktūras dēļ, bet tādēļ, eh, kā tie bija investējuši tādos produktos, kas bija riskanti. Un tā ideja, ka šie sīnāf ir vai vīnāf, cīnāf eh, ir nedroši ieguldījumi un vīnāf ir droši ieguldījumi, nav pamatots. Mums jāpatur prāt tā, ka šie franču vināfi arī piedzīvoja problēmas pēc krīzes gados. Un arī Vācijas federālai bankai bija jāsniedz garantija šiem vina fondiem krīzes laikā. Kādēļ tad tas bija jādara, ja šiem fondiem nekāds risks nebija? Ar šiem fondiem nekāds risks nebija saistīts. Tātad būtībā ir jārunā nevis par uh, fondu struktūru, bet par veiktajām investīcijām, un tādēļ ir jāveicina diversifikācija un jānosaka likviditātes prasības. Un ir jāatsakās arī no kārdinājuma salīdzināt šie fondi ASV un Eiropas Savienība. Un šis MFF tirgus Uh, ASV ir mazumtirzniecības tirgus, bet Eiropas Savienībā to izmanto pārsvarā uzņēmumu kases. Un kas tad notiks, tu, ja mēs aizliegtu šos sīnā fondus? Tas jau nenozīmē, ka nauda plūtīs uz uh, VINAF vai uz oficiālo banku sektoru. Mums uh, Eh, ir jādomā par to, kā novērst eh, sistēmisku koncentrāciju un veicināt diversifikāciju, lai cīnītos pret sistēmiskiem riskiem un um, novērstu situācijas eh, nestabilitāti. Mēs joprojām nesam spējuši garantēt to, ka bankas nebankrotēs. Uh, un uh, nesam pilnībā garantējuši noguldījumu šais bankās. Es augstu vērtēju daudzus Heikunga teiktos komentārus, esmu gadaus sadarboties ar viņu, ar, ar uh, referenti un citiem ēnu referentiem pēc iespējas atklātā veidā. Paldies! Un tagad Pēters Jeceks Aldi grupas vārdā. Paldies priekšsēdētāji! referente runāja par atvērtu pieeju, par to, ka viņi ir gatavi ieklausīties kolēģos. Jā, mana pieeja arī ir bijusi tāda pati, esmu ticies ar ieinteresētajām pusēm un ir uzskati, kas uh, ir tuvi, runājot par sīnafu un aiz. Uh, liekšanu vai bufera noteikšanu vai arī par dažādām iemaksām, un ir pat balsis, kuras saka, ka nekas nav jādara. Un ah, pamazām virzoties cauri šim biezoknim, es gribu teikt, ka manuprāt būtu uh, labi, ja mēs varētu konfrontēt atšķirīgos viedokļus ar konkrētiem skaitļiem, un uh, es ar interesi gaidu šādu iespēju, un uh, turpmāk esmu arī gatavs sadarboties ar kolēģiem pie šā jautājuma. Tagad goe grupas vārdā Demāzī kungs, ne Jēgas kungs. Paldies, ļoti īsi. Mēs tagad nonākām būtībā pie problēmas saknes, pie pašreizējās finanšu krīzes uh, cēloņiem, uh, kas ir uh, finanšu sistēmas dominēšana par reālu ekonomiku un bija dažādi šie finanšu produkti uz papīra, un neviens patiesībā nezināja, kas īsti tiek tirgots, un uh, tirgus uh, nedarbojās. Un, un tagad mēs meklējām iespējas, kā novērst visus uh, tirgus trūkumus, jo šie trūkumi noved mūs pie krīzes. Mēs esam uh, arī gatavi dot savu ieguldījumu, lai padarītu tirgus darbību caurskatāmāku, lai šis īstermiņa vērtspapīru tirgus būtu uh, atklātāks, bet tai pašā laikā ir jāveic uzraudzība pār finanšu sektoru darbību, jo, manuprāt, citi risinājumi nebūs ilgtspējīgi. Paldies! Tagad Eva Žolī zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vispirms vēlos teikt, ka ar nepacietību gaidu sadarbību ar Ninu Džilu un citiem uh, ēnu referentiem, lai uzlabotu Eiropas regulējumu naugus, tir, naudas tirgus fondiem. Gan uh, SVF, gan ang, uh, Anglijas centrālā banka, gan citas investīcija institūcijas norāda uz lieliem potenciāliem riskiem finanšu sistēmas darbībā, un mums ir uh, jālikvidē šie finanšu sistēmas riski, lai uh, noteiktu visiem vienādus principus un vienotu regulējumu. Daudz, ko jau ir izdarījis Saīts Elkadrāvī, kurš bija referents iepriekšējā sasaukumā. Es ceru, ka mēs varēsim uh, panākt uh, salīdzināmu rezultātu. Un uh, pārējas periodā ir uh, jā, jātiek vaļā no šiem sinafondiem, kuri uh, nenodrošina caurskatāmību, jo pretējā gadījumā šāda pieeja varētu tikt attiecināta uz visu finanšu uh, tirgu, un es uzskatu, ka pēc iespējas īsākā laikā, divu gadu laikā, kā tas ir nolēmts ASV šovasar, ir jāpāriet no SINAV uz BINAV fondiem. Un ir jānodrošina arī, lai nevarētu šie fondi tiešā vai netiešā veidā izmantot uh, publisko drošības tīklu. Un tāpat mums ir uh, jāraugās, lai novērstu cikliskos efektus, jo šie fondi ir pēc savas būtības cikliski. Tāpat mēs vēlamies, lai MMF arī tiktu uz tiem attiecināt tādu pašnoteikumu, kā paredzēt direktīvā par uh, banku noregulējumu. Un tāpat ir jāsraugās uz to, lai šie fondi, kas darbojas nodokļu paradīzēs, nevarētu izvērst darbību Eiropas Savienībā. Es uzskatu arī, ka saskaņā ar MIFID būtu jāsastāda saraksts par tiem finanšu produktiem, kurus ir atļauts pirkt. Un um, uh, runājot par kontroli un uzraudzību, tāpat būtu jāapspriež iespēja uh, paplašināt Eiropas banku iestādes pilnvaras šajomā, un mēs arī iestājamies par ESMA uh, Uh, pilnvaru pastiprināšanu, pieprasot atklātību un uh, sniegt, uh, nodrošināt arī um, informāciju klientiem, kā tas tiek darīts ASV. Un es arī piekrītu Ninas ierosinājumam organizēt apaļā galda diskusiju. Paldies, priekšsēdētā. FDD grupas tagad uzstājas. Valfkungs. Jā, priekšsēdētāji. Naudas tirgus fondi ir svarīgi, lai Eiropas ekonomikā nodrošinātu izaugsmi. Tā nodrošina 22% uh, publiskā sektora parādu uh, finansējumu un eh, MMF eh, regulējums eh, ir būtisks, jo mm, mēs nedrīkstām pārspīlēt, jo šiem fondiem, kas darbojas Eiropā, var būt arī klienti ārpus Eiropas, un ja regulējums būs pārāk stingrs, tad tie varētu pamest Eiropu um, opē eh, darbības un kapitāla izmaksu pieaugums ir uh, jāizvērtē ļoti nopietni, jo ja mēs palūkojamies uz gala lietotājiem, tad uzņēmumiem, kas uh, aizņemas uh, Uh, rēķinās ar 2-3% zemāku likmi nekā banku piedāvāto. Ja tiks ieviestas kapitāla prasības, tad situācija var mainīties. Un uh, es gribu iestāties par to, ka mums ir jāsaglabā šie pakalpojumi, kas ir pieejami uzņēmumiem un citiem aizņēmējiem Uh, uz izdevīgākiem noteikumiem. Ja mēs uh, paaugstināsim prasības, tad vi, šie klienti var aiziet citur. Uh, nav tas tirgus fondi, ja prasības būs pārāk stingras, varētu vispār pamest Eiropu un mēs zaudētu iespējas nodrošināt uh, finansējumu, un Lordām Hilam arī par šo jautājumu būtu jāpadomā. Un kā mēs varēsim nodrošināt kapitālu pieejamību uzņēmumiem. Šie priekšlikumi, ko, ar ko esmu iepazinies, manuprāt, neradīs pozitīvu ietekmi, un tādēļ mums ir jāmeklē risinājums š, tagad tiek apgalvots, ka šie fondi esot izraisījuši krīzi, bet tā tas nav. Eiropas fondi neizraisīja krīzi. Tiek teikts, ka tās ir praktiski bankas, bet patiesībā šie fondi nav bankas. Uh, šie Uh, un uh, šī nauda, uh, ja, ja, to, ja tā plūdīs prom no naudas tirgus fondiem, nav garantēts, ka tā plūdīs uz bankām. Šī nauda varbūt plūdīs vēl uz uh, citvietu un nedrīkst vērsties pret šiem uh, fondiem uh, tādēļ, ka tie bija bīstami ASV kontekstā, jo Eiropā izmantotais modelis ir ļoti atšķirīgs. Paldies. Tagad vārds referentei uh, noslēguma vārdiem. Paldies. Paldies visiem ēnu referentiem par uh, viņu viedokļiem, un es pat tiešām ar nepacietību gaidu mūsu turpmāko sadarbību. Tikai dažas detaļas. Protams, no SEC mums ir uh, jāuzzina informācija, Brians Heijs par to runāja, un mēs to vēlējāmies darīt 5. 6. novembrī, bet tas varētu būt sarežģīti, bet es sekretariātam piedāvāju organizēt video konferenci ar SEC pārstāvjiem un visiem ēnu referentiem. Uh, Nu, varbūt, ka mēs varētu šādu konferenci sarūkot kaut kad pirms 10. novembra. Un Saits Kamals runāja par šiem korporatīviem mandziņiem. Man īstenībā ļoti grūti atrast kādu no šiem cilvēkiem, kas investē. Esmu tikusies ar organizācijām, kas pārstāv šos korporatīvos manziņus, bet kas tad ir šie cilvēki, ja jūs man patiešām varat uh, Eh, kādu cilvēku reāli ar miesu un asinīm tādu atrast, nu man būtu ļoti interesanti ar viņu tikties. Jo tas arī noteikti bagātinātu mūsu diskusijas. Man vairākas reizes ir teikuši, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tātad dialogs ar šiem cilvēkiem noteikti būtu ļoti bagātinošs un produktīvs. Ir kolēģi, kas eh, pieskārās daudzām detaļām. Zaļie it sevišķi izcēlās, un, protams, es gribētu debatēt par jūsu piedāvājumiem, bet, kā jau minēju, tieši šobrīd es uh, iepazīstos ar visām iespējām, kas mums ir piedāvātas, un tad, kad eh, būs eh, šis apaļais galds, es eh, formulēšu piedāvājums vēl pamatīgāk, un paldies visiem par komentāriem, protams, gaidu mūsu turpmāko sadarbību ar nepacietību. Paldies, Nīna, un tagad termiņš. Ziņojumu izskatīsim 1. 2. decembrī, grozījumi jāizsniedz līdz 11. decembrim, tie tiks aplūkot 21. janvārī, ekonā balsosim 23. vai 24. februārī un marta 2. plenāra sesijā balsosim plenārsēdē. Un tagad pēdējais darba kārtības ziņojums, igadējais nodokļu ziņojums un nekavējoties dodu vārdu Evai Kailī no SD grupas. Thank you. Thank you. I welcome our... Paldies. Ir ļoti jauki, ka mēs pirmo reizi apmaināmies viedokļiem par šo ikgada nodokļu ziņojumu un eh, ar to jūs tiekat iepazīstināti uzreiz pēc eh, uzklausīšanām pagājušajā nedēļā. Protams, grupām ir atšķirīgi viedokļi par nodokļiem, bet domāju, ka visi varam būt viens prāts, ka var sasniegt progresu ātrāk, efektīvāk un, protams, varam saprast, ka esam varējuši darīt vairāk un labāk esam augstu vērtējuši komisijas paziņojumus, ņemot vērā viņu augstās ambīcijas nodokļu jomā. Vairāki komisāri teica, ka ir jābūt pārmaiņu darba kārtībai un ir jāievieš uh, saskaņotāka, integrētāka ekonomiskā politika, kas nāk par labu gan uh, no sociālā viedokļa raugoties, gan arī uzņēmē darbības atmosfērai. Mēs runājam par monolītisku un striktu monetāro politiku, kas līdz šim nav nekāds panākums sniegusi. Vajadzētu domāt par elastīgāku uh, Eh, ekonomiskās politikas vīdi, lai tiktu ņemti vērā arī uzņēmumu taupības pasākumu un tā tālāk. Jāsaka, ka lēmuma pieņemšana tik novilcināta un tam bija visai katastrofāls sekas un ļoti daudzi negrib mainīties. Es ceru, ka šī negribība tomēr vienā brīdī kļūs vājināta. ir jābūt saskaņotai, efektīvai nodokļu politikai, kas ņem vērā uh, izaugsmas iespējas, ir uh, jāciena īpašuma tiesības, ir uh, jāmaksā uh, vismaz pamatālgas, ir jābūt uh, uzņēmēji darbībai uh, labvēlīgai videi. Daudzi eh, nodokļus uzskata par šķērsli, bet, eh, protams, ir jāturpina aizsargāt eh, mazie īpašnieki, neproduktīvais īpašums, cilvēki, kas strādā mazatalgotu darbu. Un uh, ir jādomā arī par progresīvo nodokli, ņemot vērā gūto pēļņu. Uh, Mēs tāpat vēlamies kontrolēt multinacionāls uzņēmums, kas izvairās no nodokļu maksāšanas. Nu, tagad neiegremdēšos um, tehniskās detaļās. Mums jādomā arī par ētiskiem standartiem un pamatu, uz kuru balstoties ieviest kopīgu aplikšanu ar nodokli. Diemžēl joprojām ir uh, jautājumi, kas nav atrisināti ar mūsu nodokļu ziņojumiem. Mums pie tā jāturpina strādāt. Mēs nevaram uh, to vienkārši ignorēt. Krāpniecība nodokļu jomā ir. Uh, Tātad mums ir jācīnās pret to, ir jācīnās arī pret nodokļu paradīzēm, arī Eiropas teritorijā, un šai cīņai ir jābūt efektīvai. Šī gada ziņojumā tas ir uh, jāizceļ un ceru, ka mums nenāksies to darīt atkārtot, jo mēs ceram patiešām panākt progresu arī citos uh, būtiskos lauciņos, pie kuriem jau tiek strādāts, piemēram, finanšu darījumu nodoklis, kopīgi tiks eh, kopīgi konsolidēta eh, uzņēmumu nodokļu bāze, automātiski informācijas apmaiņa, eh, ziņojumi no valstīm un arī banku noslēpums. Previous legislator and now us, we have to follow up and deal protams, mēs negribam atkārtoties, un mēs par šiem jautājumiem vēlamies apspriesties pragmatiski un praktiski, lai varētu vienoties par kopīgu pozīciju, un, protams, es ar lielu nepacietību gaidu, eh, kas sakāms kolēģiem, un pēc tam, protams, viņu domu graudu arī tiks integrēti ziņojumā, un es gribu atgādināt Piera Moskovici neseno paziņojumu. Viņš teica, ka mēs varētu būt pēdējā Eiropas iespēja. Šis ir ļoti svarīgs brīdis, un. Uh, Neaizmirsīsim to. Es centīšos izteikties lakoniski, jā, laiks jau nestāv uz vietas, un mums, protams, būs vēl daudz vairāk laika par to debatēt. Paldies! Thank you. Now for the EP. Paldies ETP grupas vārdā Dimitris Stolojans. Paldies, priekšsēdētāji. Sunt multe probleme care pot fi abordate cu privire la politică. Ir skaidrs, ka šajā uh, gada pārskatā par nodokļiem uh, dalību valstīs es vēlētos likt akcentu uz pašreizējo aktuālo situāciju. Uh, par ko liecina arī pieejamā informācija, piemēram, eh, runājot par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un arī par eh, aktīvo nodokļu optimizāciju kas notiek ļoti agresīvā veidā. Tāpat būtu interesanti izvērtēt, kā valstis reaģē uz Eiropas komisijas um, rekomendācijām. Uh, vai tiek mainīta nodokļu politika, piemēram, uh, kā tiek samazināts nodokļu sloks uh, darba ņēmējiem? jo ir uh, Eiropas Savienībā valstis, kur šis uh, sloks ir ļoti liels, diemžēl. Mēs varam cerēt, ka nāk rīt uh, finanšu ministriem izdosies vienoties par automātisku informācijas apmaiņu par dalību valstīs gūtajiem ienākumiem un var arī cerēt, ka šī automātiskā informācijas apmaiņa palīdzēs situāciju uzlabot. Diemžēl nākas konstatēt, ka šī virzība uz priekšu ir ļoti lēna un grūta un tāpat divpusējie nolīgumi starp dalību valstīm un trešajām valstīm arī virzās uz priekšu ļoti lēni. Šveice šobrīd ir noslēgusi tikai līgumus ar divām valstīm par informācijas sniegšanu par pilsoņu un uh, Eiropas Savienības uzņēmumu kontiem Šveicē un uh, Šveicē gūtajiem uh, ienākumiem, bet šādi nolīgumi ir noslēgti tikai ar ASV, ar apvienoto karalisti un Austriju, bet ar Franciju un citām valstīm, diemžēl, šī virzība ir ļoti lēna. Šāda situācija ir nepieņemama, ja mēs vēlamies cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un mums ir jānostāda politiķi viņu atbildības uh, priekšā, lai mēs varētu virzīties uz priekšu tālāk par um, uh, šo aktīvo nodokļu optimizāciju. Šeit ir sasniegt zināms progress uh, SAO līmenī. Šī problēma tiešām ir ļoti nopietna. Uh, nu, Piemēram, Rumānijā mums ir tādi uzņēmumi, ko ir dibinājušas transnacionālās kompānijas, un visi šie uzņēmumi strādā ar zaudējumiem, bet joprojām nav bankrotējuši. Un līdz ar kādēļ tā tas ir, tas ir tā, dēļ, ka ir lietas, kas nav plašāk zinām. Šie transnacionālie uzņēmumi mm, darbojas valstīs, eh, un būtu jāprecizē šo filiāļu ieņēmumi un pēļņa, un mums Eiropas Savienībā būtu šāda pieeja jāatbalsta lai attīstītās valstis ir attīstīto valstu grupu, kura vēlas panākt, lai no 2015. gada šie transnacionālie uzņēmumi skaidri sniegtu informāciju uh, un lai tās maksātu nodokļus pēc apgrozījumā katrā valstī un uh, savus ieteikums nosūtīšu referentē. Paldies. ICA, Paldies, Sampoterhonē, kā ir grupas. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir tikai daži īsi komentāri. Mēs gribētu, lai ziņojumā uh, būtu pievērst uzmanību galvenokārt trim lauciņiem. Pirmām kārtām Mēs vēlētos, lai uzmanība tiktu pievērsta tam faktam, ka uh, aplikšana ar nodokļiem ir uh, pakārtota dalībvalsts kompetencei un jurisdikcijai. Otram kārtām mēs, protams, augstu vērtētu uh, koordināciju un sadarbību Eiropas līmenī, ja tas varētu radīt pievienoto vērtību cīņā pret uh, nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no tās. Uh, Trešām kārtām, tā kā nodokļu politika ir dalību valstu kompetence, mēs kopīgi vēlamies uh, apkopot informāciju visā Eiropas Savienībā, lai uh, identificētu paraugu prakses iespējas un dalību valsts varētu ar to apmainīties, ja to vēlētos. Paldies! Tas bija viss no manas puses un, protams, arī ar prieku sadarbošos ar mēnu um, referentiem un referentu pašu. Paldies, Kora Verenhoizena no Alde grupas. Paldies! Šķiet arī es varu būt lakoniska. Cīņa pret krāpniecību, nodokļu paradīzēm, nodokļu nemaksāšana ir viena no galvenajām prioritātēm. Ir jāparūpējas, lai mūsu pilsoņi un uzņēmumi varētu darboties tādā vidē, kas ir godīga un caurskatāma. Mēs nerunājam tikai par likuma burta, bet arī likuma gara cienīšanu. Tas ir pilsoņu un dalību valstu interesēs pielikt punktu krāpniecībai, garantēt godīgu nodokļu iekasēšanu. Mēs vēlamies, lai tieši izpildu lauciņā būtu uh, vairāk pūliņu, ir uh, jācīnās pret nodokļu nemaksāšanu un uh, visiem ir jāmaksā savu nodokļu daļa, tā kā to dara pilsoņu un vairums uzņēmumu. Uh, un mēs, protams, vēlamies, lai Eiropas Savienībā būtu atbilstoša uzņēmē darbības un investīcija vide, informācijai jābūt caurskatāmai un saskaņotai. Mēs neesam pret konkurenci nodokļu jomā, mēs esam par zemām nodokļu likmēm. Un gribēju atbalstīt arī tos kolēģis, kas teica, uh, ka vajadzētu nodokļus pārlikt no darba spēka uz patēriņu, jo mums tagad, kā svaigs gaiss, ir nepieciešams darba vietas un ir jāpadomā, kuram tad uzlikt šo slogu gal galā. Arī es ar prieku sadarbošos ar referenti un ēnu referentiem. Un domāju, ka jā, nu mums ir darba pilns rokas. Paldies! Paldies! Viegas kungs no Gūve.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 Protams, diskutējot, mums ir jāsaprot, kas notiek apkārt, kādā realitātē mēs dzīvojam. Mēs saprotam, jā, bija dažādi taupības pasākumi, un, diemžēl, galvenokārt šie sūrie augļi ir jāplūc darba ņēmējiem. No viņiem ir visvieglāk iekasēt nodokļus, pateicoties PVN un algas nodoklim. Uh, Diemžēl mēs nevaram šo realitāti aizmirst, jo taupības pasākumi, budžeta cauruma lāpīšana, tas viss galvenokārt gulstas tieši uz darba ņēmēju pleciem, uz strādnieku pleciem. Tas ir tāds Eiropas Savienības um, izplatīts modelis, kapitāla brīvu pārvietošanās, liberalizācija. Nu, tas pie visa tā ir novedis. Ir ļoti atšķirīgas sistēmas, un šādas sistēmas galu galā noveda pie krāpšanās nonāks pie nodokļu nemaksāšanas. Nu, tieši tie jautājumi, par ko runājam šodien. Un tas ir jāpatur prātā, tad, kad tad, kad mēs te diskutējam, es īstenībā varu piekrist visam, kas jau izskanēja šovakar zālē, bet ko mēs piedzīvojām pagājušo nedēļu laikā, nu to mēs nevaram tagad ietērpt skaistos vārdos. Mums ir jārīkojas, mēs nevaram tikai skaisti runāt jo kapitāla tirgus liberalizācija pārvērtās briesmonī. Mums tagad ir jāsaprot, kā cīnīties pret krāpšanos, kā uh, beidzot. Uh, iznīcināt šīs nodokļu paradīzes, tās jau neeksistē tikai uz kaut kādām eh, burvīgām eksotiskām salām un klusā okeāna valstīs. Nē, arī šeit Eiropā ir gana nodokļu paradīžu. Un jārunā ir nevien par to, jādomā arī par banku tirgu. Mums ir jāievēro arī ekoloģiskā nodokļa princips, vai tas būs tāds nodoklis, kas eksternalizēs uh, negatīvus uh, iekšējos principus. Mums ir kaut kas jādara lietas labā, uh, lai nebūtu tā, ka mēs varam tikai uh, izlabot negatīv, negatīvas eksternalitātes, bet arī varam cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu. Šodien tika skārti ļoti daudz dažādi jautājumi, nu ļoti jauki, bet mums ir ne eh, tikai jārunā, bet arī jādarbojas. Paldies! Thank you. For me... Zaļo grupas vārdā Molijas Kalkato. Eh, uzklausīšana ar Pieru Moskovici eh, man eh, lika būt pašpaļāvīgai. Viņš teica, ka ir jābūt labākai likumdošanai nodokļu jomā, un es sapratu, ka tā ir viena no viņa prioritātēm. Nu, es ceru, ka tas mums tomēr sniedz zināmas cerības turpmāko gadu laikā, lai mēs varam patiešām savus vārdus ietert darbos. Un zaļajiem nodokļi ir cena, kas jāmaksā civilizētā sabiedrībā, un nevajadzētu pierast pie domas, ka izvairīšanās no nodokļu maksāšanas ir kaut kas cēls. Un Piers Moskovici runāja arī par uh, finanšu darījumu nodokļa uh, pieņemšanu un tas zaļajiem arī ir prioritārs jautājums, un viņš teica, ka līdzekļi, kas tiks iegūti, tādā veidā tiks uh, novirzīti klimata mm, pārmaiņu saku mazināšanai un lai cīnītos pret nabadzību. Arī tās ir zaļo prioritātes. Tālāk runājot par finanšu darījumu nodokli un uh, par to, kā tiks ap aplikti ar šo nodokli atvasinātie finanšu instrumenti. Es domāju, tas ir labs priekšlikums un mums ir jādomā arī par augstāku pēļņu dažādiem būtiskiem projektiem un uh, labāku finanšu uh, produktu stabilitāti. Protams, ir jāsaprot. Es ceru, ka kolēģi atbalstīs finanšu transakciju nodokli. Es nāku no valsts, kas tagad to neatbalsta, bet es ceru, ka mēs gal galā varēsim to ieviest visā ES. Šķiet, ka mēs visi esam uh, vairāk vai mazāk viensprātis par šiem diviem punktiem un ceru, ka varēsim virzīties priekšu visai nāski, bet nu, mums kā zaļajiem ir jāparūpējas par to, lai uzņēmējdarbības nodokļi būtu līdzvērtīgi sadalīti visā Eiropas Savienībā un ir uh, jāņem vērā arī uh, mūsu pilsoņu intereses. Mums tāpat ir augsti jāvērtē uh, Eh, konkurences eh, ģenerāla direkcijas uh, eh, darbs, šī lieta, kas tika uzsākta pret Apple, kā arī līdzīgas izmeklēšanas Nīderlandē, Luksemburgā, Gibraltārā, mums ir jāvēršas pret dažādiem individuāliem nodokļu darījumiem starp dalību valstīm, kas īstenībā tikai ir tā, ka roku roku mazgā, kaimiņi palīdz viens otram, bet tas rada tādu sadrumstalotību Eiropas Savienībā. Uh, Mums ir jāpievērš uzmanība arī klimata pārmaiņām, klimata sarunām un eko nodokļiem un jāsaka, ka izmešu Nodokli varētu būt laba doma, tādā veidā spiežot valsts industrijas samazināt CO2 izmešus. Mēs tāpat vēlamies, lai automātiski informācijas apmaiņa norisinātos gludāk, kā tas ir minēts padoms direktīvā par administratīvo sadarbību. Uh, Luksemburga un Šveice joprojām ir nodokļu paradīzes un pasākumi, kas tika uzsākt, lai pret to cīnotos, diemžēl līdz šim ir bijuši neefektīvi. Mēs ceram, ka tiks darīts vairāk. Ir jāpadomā par tādu nodokļu politiku, kas nāks par labu pilsoņiem un vienotā tirgus nevainojamai darbībai. Paldies! EFDD grupa. Nav neviena, kas uzstāsies labi, tad došu vārdu referentē. Well, I think, uh... Thank you first all for all the... Jā, paldies vispirms par visiem komentāriem. Jā, mūsu viedokļi ir ļoti līdzīgi un mēs varēsim strādāt pie visām problēmām tuvākajos mēnešos un cerams, ka tas notiks efektīvāk nekā tas ir noticis līdz šim, jo šis ir ļoti svarīgs punkts. Mums ir jāatrisina visi šie jautājumi, visi gaida uz šo ziņojumu jo ir jāsāk veidot jauna politika, un parlaments ir tas, kas to veidos. Tā kā visiem paldies, un pavisam drīz mēs turpināsim šīs diskusijas. Uh, have, uh... Paldies, uh, esam izsmēluši darba kārtību. Es lūdzu vārdu uzstāšanās laikā. Uh, bet, kā jūs zinat, uh, catch the eye brīvā mikrofona procedūru mēs izmantojam tikai tad, ja mums tam atliek laika. Un tā kā mēs pārtērējam laiku balsojot, nu tad, diemžēl. Līdz ar to mēs esam izsmēluši mūsu darbu kārtību komitejā un beidzam šīs dienas darbu. Uh, šajā pašā mm, telpā eh, sagatavošanās eh, sanāksme eh, stresa testiem un ECB darba kvalitātes pārskatam. Mums šeit būs sagatavošanās sanāksme. Ir uzaicināti ļoti cienījami runātāji uz šo sanāksmi un tas sāksies pēc pāris minūtēm šķiet. Sorry, sorry. sorry.